ir uzskatāms par pieņemtu. Giovanni Tuti. Giovanni Toti kļuvis par Ligūrijas reģionālās padomas priekšsēdētāju, līdz ar to ar 10. jūliju viņa uh, mandāts ir brīvs un uh, viņa vietā stāsies kolēģis. Atbildīgās Austrijas uh, varas iestādes mani ir informējušas, ka Karolīna Grasander Hainca uh, ir uh, ievēlēta Eiropas parlamentā ar 9. jūliju. Viņa aizstās parlamentā Jorgi Laišfrīdu. Un Itālijas iestādes man ir informējušas, ka Stefano Mālu ir ievēlēts parlamentā ar 13. jūlēju, un tātad viņš aizstās šeit kolēģi Giovanni Totī. Grieķijas iestādes man ir informējušas, ka ar 20. jūliju parlamentā ir ievēlēts Nikolaus Kudis, un kas turpinās šeit strādāt Emanuela Gleco vietā. Sviedrijas iestādes man ir informējušas par Jesenko Selimoviču ievēlēšanu ar 30. septembri, un viņš šeit strādās Marits Paulsens vietā. Atbildīgās Nīderlandes iestādes mani informēja par Auke Zailstras ievēlēšanu ar 1. septembri, un viņš strādās parlamentā Hansa Jansena vietā. Es sirsnīgi gribēju sveikt mūsu jaunos kolēģus un gribēju viņus informēt, ka viņiem tagad ir tiesības pilnīgi piedalīties parlamenta sēdēs